vēlēšanu kārtas, lai ievēlētu priekšsēdētāju vietniekus un kvestorus. Tātad mēs šovakar paredzētās diskusijas varētu pārcelt uz uz astoņiem, un, ja jums nav iebildumi, tad esam par to vienojušies. Tagad. Pārtraukums. Sēde ir pārtraukums pulkstens astoņiem. Paldies!